la séance est reprise. les autorités compétentes de la lettonie ont communiqué l'élection. mēs paziņojam ka Latvijas deputātes, deputāte Liepiņa nomaina deputātu eh, Dobrovski sākot ar 29. mārtu un saskaņā ar reglamentu tā pantu, kamēr reglamenta pilnvaras nav apstrīdētas, Liepiņas kundze ieņem vietu parlamentā, pilnībā izmantojot savas tiesības, ar nosacījumiem, ka tā ir aizpildījusi deklarāciju, ka tā neīsteno nekādas pienākumas, kas nav savienojama ar deputātu statusu Eiropas parlamentā. Un tagad saskaņā ar darba kārtību mēs pāriem pie komisijas eh, paziņojumu mutiskā jautājuma komisija par mobilo telefonu.